Esiet sveicināti, mēs darbu turpinām. Un tagad mēs pāriesim pie viedokļa apmaiņas ar komisiju par to, kā ir pavirzījušās sarunas starp Eiropas Savienību šajā sakarā, kas attiec uz mūsu lielo dosie, un esmu gandrīz, kamēr Nesko kungs ir kopā ar mums katrā gadījumā komisāre Adīna Valjāna par kom transportu atbildīgā komisāra kura šodien mums izklāstā e, leģislatīvo darbu attiecībā uz vienotajām debesīm, kā tas tiek aktualizēts, ir kopā ar mums, un paldies, ka esat gatavi šodien ar mums diskutēt pār tematu, kurš nu, jau vairāk nekā 20 gadus ir uzmanības centrā. E, mēs daudz gaidām Eiropas parlamentā. Uh, no šī dosie, un tas jau ilgst ļoti ilgi, neraugoties uz Covid eh, epidēmiju, vajadzētu tuvāko gadu laikā gaisas satiksmes apjomam atgriezties pie um, iepriekšējā līmeņa, bet jāapzinās arī, ka pieaug emisiju līmenis, ko rada šīs nozara. Tāpēc Eiropas Savienība ir jāmeklē strauji risinājumi gan vidējā, gan ilgā termiņā, lai mazinātu ietekmes klimatu un uh, uzlabotu Eiropas ATM struktūru, lai to padarītu konkurētspējīgāku un arī e, varētu tā stāties pretī nākotnes iespējamām krīzēm. Un tagad, aktualizējot e, likumdošanu par vienotiem debesīm, mums ir jāseko tām, lai šie teksti tiktu pieņemti visīsākajos termiņos un nevaram atļauties vairāk status quo. Tagad, tāpēc, komisāri, došu jums 20 minūtes, lai izklāstītu šo iniciatīvu, zinot to, ka jūs varēsiet pēc debatēm izteikties vēlreiz. Lūdzu visus ietekmēt eh, runas laiku, ņemot vērā mums atvēlēto ierobežoto. Uh, termiņu, un pēc tam došu vārdu koordinatoriem un citiem deputātiem, kuri vēlēsies izteikties katrā ziņā. Vispirms vārds jums, komisārs, veicam mūsu komitejā. Paldies! Liels paldies! Paldies par uzaicinājumu izklāstīt šo paketi par vienotiem debesīm. Un, kā jūs zināsit, vienoto debesu teksts ir viena no manām sasaukuma prioritātēm, kā jūs zināsit. Šis Eh, ir temats, kas var būt ar ļoti lielu pozitīvu ietekmi gan mūsu uzticībai eh, Eiropai, gan nozarei. Un runājot par vienotajiem debasīm, šis dosie ir pilnīgi nepieciešams un nāk īstajā brīdī, un tas palīdzēs arī atveseļoties aviācijai, kuru īpaši smagi skāra Covid epidēmija. Mums ir jāstrādā, lai uzlabotu uh, gaisa satiksmes efektivitāti, samazināt emisiju līmeni, lai arī sakotu zaļā kursa norādēm, un jādomā ir arī par izmaksu efektivitāti. Šī re reforma e, paketi, kad tā stāsies spēkā, mēs būsim labākās un spēcīgākās pozīcijās, lai mēs varētu izvairīties no kādām svārstībām gaisa satiksmes jomā. Šobrīd ir priekšlikums līdz ar priekšlikumu grozīt jāsaregulējumu. Ir priekšlikumi par nodokļiem savstarpēji saistīti. Mēs piedāvājam, un ņemot vērā Covid ietekmi uz aviāciju, kā arī sākotnējos komisijas priekšlikumus, un ņemot vērā to, ka daudz ir mainījies kopš tā laika. Un mēs esam saskārušies gan ar uh, kapacitātes krīzi, e, gan praktiski sabrukumu aviācijā kopš šī gada marta. Pandēmija, e, pandēmija parādīja mūsu sistēmas e, izturības trūkumu, kā arī grūtības piemēroties pieprasījumam. Mums ir nepieciešams vairāk manevrēšanas iespēja, lai risinātu visas iespējamās e, situācijas un jādomā par visu vērtību apriti aviācijas nozarē. Galvenie elementi šajā priekšlikumā ir pirmkārt par datiem un digitalizāciju. Digitalizācija palīdzēs mums uh, e, risināt tādu jautājumu, kas eh, skār patiesu Eiropas tirgu datu servisiem un to pārobežu pieejamību, kas palīdzēs gaisa satiksmes nozarei elastīgākā veidā ne tikai geogrāfiski izveidot eh, gaisa satiksmes kontrols centrus. Tas palīdzēs arī īstenot virtuālo eh, gaisa satiksmes vadību, kā mēs to esam iecerējuši. Mēs piedāvājam brīvprātīgu atsaisti eh, šiem pakalpojumiem no citiem gaisa navigācijas pakalpojumiem. Tas nozīmētu visu obligātu atsaisti e, gaisa pakal, satiksmes pakalpojumiem, lai sniedzēji varētu lemt par to, vai ir nepieciešami vēl citi servisi gaisa satiksmes kontrolas vadībai. Tāpat e, visiem būtu līdz ar to iespēja piesaistīt, e, piesaistīties datu apmaiņas dienestā, kas palīdzētu savukārt veicināt efektivitāti. Un tādā veidā mēs varēsim arī risināt tos sastrēguma punktus, kādi šajā schēmā var atrasties. Tā, ka pēc kādas schēmas tās notiktu, mēs aicinām virzīt esošos snieguma modeļus un radīt neatkarīgu e neatkarīgu Eiropas ekonomisko regulatoru, kurš administratīvi atrastos EASA un sadarbotos ar mūsu uzraudzības iestādēm. Savukārt PRB at, uzraudzītu daļu no dienestiem un e, otrā daļa uzraugošo organizāciju daļa skartu citu pakalpojumu grupu. Šeit ir runa par EASA pamatregulējumu, kura attiecas uz noteikumiem, lai rīkotos kā PRB. Tomēr vēlos vēlreiz uzsvērt to, cik svarīgi ir abus priekšlikumus skatīt kopā un Eiropas līmenī analīze rāda, ka integrējot snieguma pārskatīšanas funkciju EASA sniedz daudz priekšrocības. Tas nozīmē e, minimālas administratīvas izmaksas paturot e, pieredzes e, tandēmus Tāpat eh, arī jaunā sistēma būtu budžeta ziņā neitrāla. Tas samazinātu arī aviācijas ietekmi uz vidu, vidi, varētu samazināt eh, eh, nodevas tām aviācijas nozarēm un līdz sabiedrībām, kuras piesārņo mazāk un vienlaicīgi mudināt aviāciju Eh, aviosabiedrības investēt vidē draudzīgās lidmašīnās un degvielās, kā arī piedāvāt tiešos maršrutus. Pastāv arī iespēja iekļaut iespēja, papildi iespēja gaistieps eh, Eh, lietotājiem eh, lidot eh, tieš, tiešajos maršrutos. Tādā veidā mēs samazinātu gaisa kuģu zigzaga veida lidojumus un kopumā samazinātu CO2 izmešu apjomu. Mēs šeit paredzam samazinājumu par 10% un šos pasākumus var apvienot ar citiem tehnoloģiskiem pasākumiem un visbeidzot par tīklojumu dimensiju. Mums ir jāuzlabo šī dimensija vienotajās Eiropas debesīs un vairāk kārtīgi no Eirokontrola vadītāja esam dzirdējuši par to, kā varētu stiprināt sadarbību. Šobrīd līdz 29. gadam tīklu pārauga Eirokontrola un ir būtiski domāt par navigācijas kapacitātes celšanu un tās iestrādāšanu operatīvajā plānā. Turklāt ir jāņem vērā kopējās intereses, un visiem šiem elementiem ir potenciāls uzlabot uh, vienoto debesu darbību, kas nozīmētu mazāk e emisiju, lielāku e, izturēt spēju, un es arī apzinos, ka var pilnībā rēķināties ar parlamenta atbalstu, lai mēs šo reformu varētu padarīt par realitāti. Es cerīgi raugos uz sadarbību un mijiedarbību no jūtubas. Tāpat arī esmu gandrīt, ka deputāts Marinesko ir jūsu komitejas eksports vienoto debesu jautājumā. Paldies komisārei un tagad nekavējoties pāriesim pie debatēm un dodu vārdu mūsu aviācijas ekspertam Marinesku. Vārds jums! Paldies! Es neesmu vienīgais aviācijas eksperts šajā zālē komisāri, paldies par šo prezentāciju un paldies par priekšlikumiem pēc jau tik ilgi gadi ir pagājuši gaidot priekšlikumus parlamentā. Un, dārgie kolēģi, iesākumā es vēlos nosaukt atsevišķus mērķus, ņemot vērā paneiropas dimensiju Eiropas augšējās uh, gaisa zonas izveidošana, optimizējot satiksmes zonas, uh, balstoties uz operatīvo uh, eh, efektivitāti un nevis valstu robežām, un ņemot vērā attiecīgā pakalpojuma sniegšanu, uh, līdzsaviedrību nodevu, samaksātu nodevu. Uh, efektīva izma un caurskatām izmantošana, tāpat taisnīgāka un caurskatāmāka satiksmes plūma un tās pārvaldība. Šie ir mērķi, kur tika nosprausti pirms 20 gadiem. Tad, kad transporta komisārs Lojelā Di Palacio strādāja pie šiem transporta jautājumiem, un es ceru, ka mēs ar savu tekstu eh, spēsim strādāt, lai īstenotu nosprostos mērķus, kur izskanēja pirms 20 gadiem. Un esmu gandarīts par to, ka šeit tiek iekļauti jau priekš, priekšlikumi no parlamenta un padomas puses, kas izskanēja pirms pieciem, septiņiem gadiem, tā skaitā PRB, kad Eh, parlaments aicināja veidot neatkarīgu struktūru, un pat ja pē... Eh, PRB gadījumā mm, brīžam liekas, ka mēs veidotu, tas ir tāpat kā veidot jaunu komisiju, kā to darīt, bet mēs strādājam pie šī mērķa un uh, ļoti daudzas lietas aviācijai ir nepieciešams, tā skaitā atvesļošanās pasākumu un zaļināšana. Mums ir jāsagaida, kad padome arī sāk strādāt pie šiem jautājumiem. Protams, uh, Viņi gaida parlamenta priekšlikumu, un es domāju, ka tā būs veiksmīga sadarbība starp parlamentu, komisiju un, protams, padomi. Paldies, paldies, Marinesku kungs, Danielson kungs. Vārds jums. Mr. Danielson, prezes. Daniels kungs, lūdzu, un nospiediet runāt podziņu. Ok? Yes, sir. Jā, dzirdam jūs. Lieliski. Liels paldies, ka devāt man vārdu, un liels paldies komisārai par to, ka viņa ir šodien ar mums un prezentē šo priekšlikumu. Es ceru un ticu, ka mēs varam tiešām mums ir grūti strādāt un šo dokumentu parlamentā arī izskatīt ar padomu sadarboties un attiecīgi priekšlikumus arī īstenot dzīvē. Man ir četri jautājumi. Pirmais. Pirmais saistās ar pašreizējo sistēmu, situāciju un pandēmiju. Kā jau komisāri teica, šobrīd ir kļūst pilnīgi acīm redzam, un tas tā ir redzams ikvienam, ka pandēmija būs ar ļoti ilglaicīgu ietekmi. Komisāri, varbūt jūs varētu mazliet detalizētāk pastāstīt par to, kā tas viss ir ietekmējis mūsu priekšā esošos priekšlikumus. Otrām kārtām, komisijas priekšlikumā teikts, ka mums nepieciešams pieņemt gaisa satiksmes um, attiecīgi pārvaldības struktūru, jeb dispečeru dienestu, kas varētu tikt galā ar šo pašreizēju situāciju, ņemot vērā arī pandēmijas neparedzamās sekas. Ko komisija domā, kā šis priekšlikums, kas ir mūsu priekšā šobrīd, to panāk? Tāpat laikā neradot negatīvu ietekmi, piemēram, uz eh, strādājošajiem šais centros. Un tālāk Marinaisko kungs atsaucās uz 20 gadiem šeit mērķiem, kas tika noteikti pirms 20. Nu, pilnīgi noteikti, ka šie priekšlikumi ir bijuši iespaduši padomē daudz par ilgu. Vai, mums, vai jums ir kādas pirmās, varbūt, vēstis no padomas, kā viņi uztver šo priekšlikumu šobrīd? Jo pat tajā gadījumā, ja lidostas jautājums Gibraltārā ar Brexit jautājumu tiks noņemts no galda, būs taču cita veida nacionāla rakstura jautājumi, kas atkal uzpeldēs, vai ne te? Un tāpēc varbūt jūs varētu mums komisārs kundz pastāstīt, vai ir kādas vēstis no padomas. Un visbeidzot par šo jauno darījumu. Varbūt jūs varētu sīkāk pastāstīt par šiem desmit procentiem, par šo samazinājumu emisijās jo man liekas, ka ir ļoti skaidrs, ka galvenais priekšlikuma labums, tā teikt, būtu iespēja pirmkārt eh, lidot pēc tam labākajām trajektorijām, maršrutiem. Un, un 6% apmēram CO2 emisiju tādējādi varētu ietaupīties, bet varbūt, ka eh, kur tad ir šie pārējie 4% tādā gadījumā, man īsti nebija skaidrs, kur šis samazinājums rodas. Liels paldies! Paldies Daniels un kungam! Tālāk Bauzet Dieskungs, lūdzu jums vārds! Allez-y, appuyez sur le bouton. Hello? Hello. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies komisārai Valienai par uzstāšanos un iniciatīvas prezentāciju ļoti būtisku Eiropas aviācijas tirgumu. Kā jūs sacījāt, Eiropas aviācijas iniciatīva jau gadiem ilgi ir uz darba galda, un tā to vai citu iemeslu pēc mēs nesam varējuši to īstenot. Bet mērķis ir pilnīgi skaidrs, ceļu kārta un stratēģija arī, bet 20 gadu eh, garumā pietrūka politiskās gribas, lai varētu mazināt to, kavēšanos, kādi, ar kuriem mēs saskaramies lidostās, gaisa satiksmes kavēšanās dēļ, dēļ gribas samazināt par 10% e, izmešu apjomu un e, kopumā Un e, plus vēl tam ir nākusi klāt šī brīža vēsturiskā krīze. Tāpēc ir ļoti būtiski, lai būtu uh, Eh, tāda gaisa satiksme, kas ir rentabla nozarei, līdzsabiedrībām, eh, lietotājiem, kā arī jaunajām rūpniecībām tādā, un, tais, un, un, un nozarēm, kā, kā startupiem. Mums ir jāveido gaisa satiksmes nozarē gan pievilcīga, gan derīga lietotājiem. Tāpat arī korona krīze. Uh, ir e, jāskata kā iespēja aviācijas pārstruktūrēšana, jāizmanto šī brīža situācija, lai problēmu varētu risināt un paredzētu tādus satiksmes veidus, kas ir droši un arī apzinoties to, kāda veidojas mūsu tuvākā nākotne. Līdz ar to mēs ļoti pozitīvi. E, e, Eh, uzlūkojam šo jauno iniciatīvu no mūsu grupas puses un arī jāapzinās, ka izaicinājumi mūsu priekšā ir sarežģīti. Ilgu gadu garumā mēs esam redz, saskāršies ar to, ka dalībvalstis nevēlējās izrī, iz, izrādīt politisko gribu pietiekamā līmenī vienoto debesu pabeigšanai. Atsevišķos gadījumos, eh, pat ja tie ir attaisnoti, mums nebija E, politiskās gribas šos jautājumus atrisināt. Līdz ar to man ir jautājums, kā jūs panāksiet to, ka šodienas priekšlikums šoreiz saņems atbalstu un it īpaši politisko gribu no dalību valstīm. Jūs zināt, varbūt, ka mēs no paša sākuma jau esam atbalstījuši vienoto uh, debesu projektu. Es atkārtoju vēlreiz šodien mūsu atbalstu. Uh, bet eh, jācer, ka beidzot dalībvalstis un padomi varēs vienot, vienoties. Katrā ziņā vislabākie novēlējumi no nu, mūsu uh, puses Valjāns kundze. Paldies! Un arī jādod vārds Olēna referentiem. Uh, taiskaities ar vēlos izteikties komisāri, dārgie kolēģi. Mēs esam ļoti gandrīti pār šo jauno likumdošanu, jo beidzot ir jātiek galā ar Eiropas debesu fragmentāciju un jāpanāk, jāpanāk to, lai eh, gaisa trases tiktu izveidotas optimālākā veidā. Turklāt komisija eh, jā, strādā pie šī dosie jau kopš 14. gada, tomēr eh, Daži tehniski jautājumi vispirms. Pirmkārt, 10% eko, enerģijas ekonomika. Zaļie kolēģi un arī es nosūtījām eh, maijā rakstisku jautājumu, atbildi vēl aizvien no saņemt, un tāpēc, eh, komisārs, Skaidrs jautājums, vai varētu mums iesniegt pierādījumus par šo 10% samazinājumu, no kurienes tas ir ņemts un kādā veidā tas ir iegūts? Otrais jautājums, vai jūs varētu precizēt, vai šie 10% ieskaita citas aviācijas emisijas, izņemot CO2? un vai šie 10% tiks pārskatīti vēlāk, lai varētu iekļaut, piemēram, citus visus parametrus vai citu mērķu, vai tas ir paredzēts. Un vai komisija skaidri un nepieciešami nošķirs emisiju samazināšanu un iespējamo klimata uh, ietekmi samazinājumu. No vienas puses emisiju uh, samazināšanās un ietekmju uh, samazināšanās, kas varētu izrietēt no vienoto debesu projekta pabeigšanas. Skaidri jānorāda, ka vienoto debesu projekta pabeigšanas ir viens no pasākumiem, lai aviācija iekļautu zaļajā kursā, bet mēs ļoti labi zinām un pagājušā nedēļā pieņēmām eh, lēmumu par 60% eh, samazinājumu līdz 30. gadam. Tas skars visas nozars. Un vai jūs esat domājuši par visiem izņēmumiem aviācijā, kas šobrīd uh, ko šobrīd var paredzēt eh, emisiju tirzniecības schēmā. Vai jūs esat arī domājuši par piesārņotāju maksātāju principu un kerosīna nodokļu ieviešanu? Vai jūs esat domājuši arī par atjaunīgo enerģiju izmantošana aviācijā, vai tas notiktu izpētes attīstības līmenī, vai šeit varam runāt pār ūdeņraža degvielu vai sintēzes degvielām, vai iespējams mēs varēsim runāt pār elektrolīdmašīnām. Un visbeidzot, vai jūs esat domājuši un kā iecerēsit nomainīt flotes vispiesārņojošākās lidmašīnas un arī kā notiks modālā pārnese no starp transporta veidiem kā vilciens un aviācija. Un tāpat aicinu komisāru neaizmirst, ka nevar runāt tikai par klimata jautājumiem, atsevišķi no sociālajiem un tāpēc Man ir jautājums, Valjans kundze, vai ir iecerēti mēs pasākumi, lai novērstu sociālo dempingu un visus falšos lietkarīgos eh, eh, strādājošos. Zīles kungs, vārds jums! Vous êtes là, monsieur Robert Dilleux? Zīleskungs, vai jūs esat šeit? Now, finally, I'm with us. Jā, beidzot es esmu šeit ar jums. Lielas paldies priekšādātāji jums, paldies arī komisārs kundzi jums par priekšlikumu. Mēs tiešām daudzus gadus uz to gaidījām šeit Tran komitejā, kas ilgi strādā, atcerēsieties, kādām grūtībām sastapāmies šī jautājuma saistībā. Nu, protams, arī šī priekšlikuma mērķi ir lieliski. Marijans jau pieminēja, ka mm, faktiski nu, labāks citāts, kā viņa teiktais, nemaz nav iespējams. Nu, faktiski tas, protams, ir labas ziņas šiem transporta veidiem, kā aviācija, jo, aviācija, jo šobrīd tā ir vienīgā nu, tāda tirgū balstītā transporta mm, nozare. Nu, atsevišķi jautājumi un problēmas, protams, jau tika minētas, to darīja kolēģi. Un tāpēc es runāšu par divām citām lietām, kas netika minētas. Pirmām kārtām, ņemot vērā šo pandēmijas laiku un to, ka aviācijas nozara, protams, sastopas ar milz grūtībām, esmu lasījis ziņas un zinu, ka pastāv milzīgi zaudējumi ieņēmumos Nu, faktiski tas būs milzīgs problēma jautājums, jo ir atsevišķas kaut kādas fiksētas izmaksas, no kurām izvairīties nevar šais navigācijas sistēmās, nu, respektīvi nevar jau vairāk arī prasīt, eh, vai mazāk nevar prasīt par kaut kādiem fiksētiem elementu informatīviem eh, skaitiem. Es domāju, kā jūs vērtējat šo situāciju laika ziņā, kā tas saskanā, sadarās ar pašreizējo situāciju, ņemot vērā, ka pandēmija tomēr turpināsies un sekas turpināsies vismaz varbūt vēl pāris gadus un nozar tā nespēs atgūties. Vai jūs redzat politiski, ka būtu kādas šī situācija kā priekšrocības jūsu priekšlikumam, jeb nē? Protams, vienmēr ir dažādi politiskie riski, kas parādās padome un parlaments jau par to labi zina. Otrs jautājums, par ko tika jau runāts. Mēs vienmēr ļoti labi zinām, ka pastāv, protams, dažāda veida nacionālās aviācijas aģentūras un struktūras. Un jau vienmēr viņi ir jau sen centušies apkarot šāda veida priekšlikumus to kolēģis arī minēja, vai jūs jūtat kādas vēsmas no padomas, ka būtu kāda cerība par to, ka šie dokumenti varētu virzīties uz priekšu? Jo parlamentam, protams, ir eh, svarīgi vienmēr cīnīties arī par deleģētajiem aktiem, Jūs priekšlikumā minat, eh, minat arī preses relīzi un tā tālāk, ka lūk vēlties pēc iespējas ātrāk apstiprināt deleģētus un īstenošanas aktus. Nu, kā jūs redzat šo situāciju, šo proporcionālu, kā pātrināt šo procesu, lai mēs varētu beigu beigās nonākt pie priekšlikuma īstenošanas, tā kā tas tiek ierosināts šobrīd? tā lai tas varētu iziet cauri parlamentam un padomē. Tas būtu svarīgi pātrināt visu šo procesu, tā lai tiešām to varētu īstenot. Liels paldies Robertam Zīlem. Nākamā runātāja Elēna Kontūra lūdzu trīs minūtes. Madame Kuntura, vous êtes là? Parfait. Konturas kundze, jā, lūdzu jums vārds. Liels paldies! Paldies priekšādātājiem. Komisārs kundze. transporta sektora dati, jāsaka, šobrīd ir ārkārtīgi šokējoši. Krīze pilnīgi noteikti vēl netuvu nav garām un ārkārtīgi grūti, līdz ar to nāk klajā ar kaut kādām uzticāmām projekcijām par to, kā šis transporta sektors attīstīsies. Jūsu priekšlikums ir balstīts uz pētījumu, kas raudzījās, kas pētīja aviācijas attīstību nākotnē, bet es domāju, ka tas ir problemātiski, jo jūs tagad izdarāt secinājumus, e, kas radās pamatoties uz datiem pēc visam šim finanšu krāzēm, sārs, visas šīs vulkānu Eh, izvirdumu krīzes, bet šai pētījumā neliet, netiek ņemts vērā šī jaunā nianse pandēmija, kas pilnīgi noteikti nekur nepazudīs, un gaisa transports pilnīgi noteikti neatgriezīsies pie 2019. gada līmeņa, ne, necik ātri. Es nedomāju pat, ka 24. gadā tas notiks daudz vēlāk visdrīzāk. Tātad mums vajadzētu pirmām kārtām izvērtēt arī pandēmijas ietekmi un patiešām raudzīties uz to, kādas ilgtermiņā varētu būt pandēmijas sekas, piemēram, šai gadījumā arī uz klimata pārmaiņu apkarošanas mērķiem. Un, lai gan es, protams, atbalstu CO2 samazinājumu un uh, visādu kavēšanos novēršanu, jūsu priekšlikumā tāpat laikā minēti virkni mēri, kuriem, diemžēl, nav nekādas saistības ar šiem mērķiem esmu nobežījusies, ka šāda veida vēlme apkarot klimata pārmaiņas un veicināt pasākumus, um, atverot sektoru privātiem spēlētājiem, varētu novest pie ļoti neparedzamām sakām, piemēram, tādās delikātās jomās, kas saistīts ar drošumu. Un te es domāju par gaisa satiksmes kontroli, jeb dispečeru dienestiem. Tā šobrīd ir valsts joma, rīcībā esoša joma, kas darbojas efektīvi. Uh, Mm, tas noved pie lūk šīm drošajām debesīm un tā tālāk, vai mēs vēlamies to apdraudēt, jo tīri teorētiski šo pakalpojumu cena, nu, privātās rokās varētu, nu, palielināties vai samazināties. Es domāju, ka pašai šī cena ir īstajā līmenī un pie tā vajadzētu palikt. Lielas paldies kontūras kundzei. Ah. Madame la komisāra, vous êtes... Komisārs kundze, nu lūk, jūs esat ar mums, tad jums došu iespēju. Uh, re reaģēt uz dzirdēto piecas minūtes jums. Šadu, La parole est à vous. Lūdzu, Valēns kundze, jums vārds. Nē, vairs jūs neredzam. Nu, lūk. You can hear me. Jā, jūs dzirdam, viss ir kārtībā. Liels paldies. Un tā tad Liels paldies, ka paudāt, nu es pat tomēr gribētu teikt tādu balstu. No paša sākuma gribētu teikt, ka tas jau nav tikai mūsu kā komisijas priekšlikums, tas ir mūsu kā komisijas un parlamenta priekšlikums, jo es zinu, ka no pašiem sākumiem, Marijana Nesko kungs jau lūk teica, ka no pašiem sākumiem šis priekšlikums jau sakņojas laikā pirms 20 gadiem. Un Un tas savukārt nozīmē, ka parlaments jau to brīdi eh, bija gatavs uz kaut ko tādu pieprasīšo ses reformu jau toreiz un prasa to ilgi. Un tad, tad visi esam šeit vienā laivā. Un patiešām tikpat ļoti kā jūs cenšamies pārliecināt dalību valstis, ka šeit jāvirzās uz priekšu. Nu, nereti dalībvalstis tā ļoti monopolistiski ir ļāvušas gaisa satiksmes pakalpojumu sniedzējiem darboties savās valstīs. Nu, nav svarīgi, kāda laika ir šobrīd. Digitalizācija, modernizācija pilnīgi noteikti ir kaut kas tāds, kas nāk, neskatoties ne uz ko. Un pašreizējā šīs nozars sistēma ir jāpadara atbilstīga laika garam. Uh, tai jābūt digitalizētākai, tai jābūt pielāgotākai visu veidu jaunām attīstītām. Vienalga, vai ir šobrīd pandēmijas krīze vai nē. un uh, neskatoties to, ka reisu skaits samazinājams. Tālāk atbildot uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Vairāki no jums vaicāja, un tas ir labs jautājums, kāpēc tagad? Jo tad šobrīd ir krīze un krīze Kāda tad ir motivācija mainīt situāciju šādā krīzes brīdī, kad problēmas jau tāpat pastāv, respektīvi tās ir citādākas aviosektoram? Bet jāsaka, noteikumi šobrīd ir spēkā jau no 2009. gada. Un kopš šī brīža nozare ir turpinājusi attīstīties, kā mēs labi zinām. Un reformas, kas tika īstenotas, ļāva daudz, kur, daudz kur um, uzlabot nianses šajā sektorā, un tas ir pilnīgi acīm redzami. Nu, ņemot vērā, ka kapacība kapacitātes krīze radās 18. un 19. gada vasarās, mums gujām skaidru apliecinājumu, ka gaisa satiksmē ir jāpārvalda elastīgākā veidā. Vienmēr pārliecinoties, ka sektoram ir riskam pretoties spēja, ir iespēja palielināt kapacitāti vajadzības gadījumā. Ja runājam par kapacitāti, tad, protams, ir jāspēj šī kapacitāte arī samazināt šajā gadījumā, tad, kad nav lidoju, nav reisu. Nu, tagad, ja mēs ņemam vērā to, ka viss šis priekšlikuma pieņemšanas process ar visiem šiem īstenošanas noteikumiem, kas attiecīgi no tā izriet, un eh, tiks balstīts uz kaut kādu atsauces periodu, un turklāt šīs struktūra izmaiņas faktiski varētu agrākais stāties spēkā 2024. gadā. Nu, tātad tagad mēs tikai sākam darbu. Un šī darba ietekme būs reāli jūtama tikai 24. gada beigās. Un es patiešām uzskatu, ka līdz 24. gada beigām visa šī sistēma un sektors tomēr būs atbrīvojusies no pandēmijas, tātad būs tikusi cauri šai krīzei un atgriezusies pie iepriekšējiem līmeņiem. Tālāk par dalībvalstīm runājot mandāta sākumā sāku savu mandātu tieši ar, ša, ar runu par vienotajām Eiropas debesīm. Un kopš tā laika komisija ir spērus vairākas soļus un teikusi, ka būs šis korģētais priekšlikums. Un tagad formāli pagājuši ceturtdien prezentējam šo priekšlikumu. Mūs sākās pirmās diskusijas. Visi ministri, kas tajās piedalījās, spauda atbalstu šai domai par reformu sakot, ka tā tiešām ir atkal jāiedzīvina. Un man ir oficiāli vienošanās ar Vācijas prezidentūru, viņi vēlas lai nu, tiktu īstenot koordināta pieeja, un šī koordināta sāktu darbību jau šī gada beigās. Nu, tas tik daudz par to, ko es gaidu no padomas. Protams, padoms, protams, ka mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts, lai es varētu tālāk eh, turpināt lobēšanu attiecībā uz padomi. Tagad šie 6 pretstatā 10%. 10% izriet no pētījuma, 6 atbil, atbilst šiem eh, distanču ekonomizēšanai. Tālāk, protams, tas saistīts arī ar, ar maršrutu pārvietošanu, sastrēgumiem. Un šajā skaitlī iekļautas visas siltumnīca efektu izraisošās gāzes. Un te ir eh, runāts arī par tām to izmešu samazēšanu, kas nav CO2, jo tas, protams, arī ir aktuāli attiecībā uz klimata pārmaiņu apkarošanas mērķiem un samazināt degvielas daudzumu. Šis skaitlis, protams, laika gaitā būs jāpārskata. Sākotnējā prezentācijā jau minēju, ka ja visi šie mēri tiks piemēroti tā, kā tie tagad tiek plānoti, uh, Un es, protams, runāju par visu lūk šīm atsevišķajām vien, vienību izmaksām, labākus, par labākiem lidojumu maršrutiem, par visiem šiem motivējošajiem pasākumiem, degvielas samazināšanai un vidē draudzīgāku lidaparātu izmantošanai. Visi šie pasākumi, manuprāt, līdz ar to varētu novest pilnīgi noteikti pie minētajiem 10% nu, protams, ka tad, ja mēs redzam, ka situācija ir labāka, mēs šo skaitli varam pārskatīt. Es redzu, ka man atvēlētais laiks ir iztecējis, tāpēc arī beigšu savu uzstāšanos. Lielas paldies priekšādātāji, tālāk mēs turpinam diskusijas ar pārējiem deputātiem. Un tālāk tiks dota katram deputātam viena minūte. Kunas kundze, jums pirmajai vārds. Vai jūs esat šeit? Esat pieslēgusies? Hear me? Yes, hello, hi, thank you. Jā, Klūnes kundze. Lies paldies, komisārs kundze, paldies. Atzinīgi vērtēju faktu, ka tiešām sākam strādāt beidzot pie šī tiesība akta un varam kaut ko darīt un rīkoties. Var jums apliecināt, ka es pilnīgi noteikti esmu gatava to darīt, kā jūs pamatot teicāt, esam uz to aicinājuši no parlamenta puses jau ļoti ilgi. Un mēs patiešām ceram, ka nebūs tālāku politisku šķēršļu. Tāpat laikā es domāju, ka tas ka ir ārkārt, tas ir arī ārkārtīgi svarīgs tiesība akts gaisa ceļošanai kopumā. Mums jau nav šobrīd nekādu robežu, mums ir brīva cilvēku pārvietošanās, piemēram, uz zemes, un tādu, pat, tādu pašai pārvietošanās iespēju būtu jābūt arī pa debesīm. Un tā tad uh, lidojot, tam jābūt krietni efektīvāk. Jūs minējāt digitalizāciju, jūs teicāt, ka tas ir ļoti vērtīgi. Nu, nenoliedzami redzam no uh, gaisa dispečera dienestiem, ka digitalizācija ir padarījusi šo pārvaldību krietni efektīvāku. Thank you es, eh, mums pie komitejā bija, ir viesojies arī VASA priekšādātājs eh, vairāk kārt, un arī viņš ir aicinājis uz šo tiesību aktu izstrādi, un ceru, ka turpmākos mēnešos tiešām varēsim ķerties pie lietas, nu, teikt, vērsim pie ragiem, un paldies, ka esat šeit, un paldies par šo priekšlikumu prezentāciju. Paldies, paldies Klūnas kundzei! Tālāk nākamais runātājs deputāts Liberatskij uz vienu minūti, lūdzi. Vai dzirdat mani? Jā, dzirdam gan. Eh, Il faut retourner la vidéo. Commissioner, congratulations on your... Komisārs Kunze apsveic jūs ar šo prezentāciju. Ar nepie, nepacietību gaidu iespēju strādāt pie šie priekšlikumi bez jebkādas kavēšanās. Marijans Manesku, manuprāt, ir lielisks, eh, nu tāds mums palīdzošs eh, deputāts. Man šobrīd, šobrīd īsti nav jautājumi. Es domāju, ka Tas, kā jūs, komisārs kundze, sākotnēji šai lietai pieiet, ir ļoti pareizi, tātad es vienkārši gaidu iespēju tā veiksmīgi ar jums sadarboties. Paldies! Merci beaucoup, monsieur. Lielas paldies, Lerbratskī kungam. Mēs gan labprāt būtu jūs arī redzējuši ekrānā. Nākamais runātājs - deputāts Eķēns. Paldies, priekšādātāji! Paldies, komisārs Kundze, paldies, ka likāt priekšā šo jauno sesu priekšlikumu. Es esmu ēnu referents, kas strādā pie šī jautājuma, priecājos, ka varam virzīties uz priekšu. Un kā jau Marijans Manesku pamatoti teica, jūs tiešām esat ņēmusi vērā vienu otru prasību, kas par, ko parlaments paudis savu laiku nu, piemēram, lūk, šo neatkarīgo izpildes pārskata struktūru, jeb PRB saīsinājumā. Tāpat jūs ņemāt vērā arī padomas prasības šai ziņā, un līdz ar to padomu tagad varētu parādīt, nu, ka, piemēram, lūk, Gibraltārs bija tikai tāds aizbildinājums, un, ka viņi tomēr var tad virzīties uz priekšu, jo dalībvalstīm ir jāvirzās uz priekšu. Mums ir vajadzīga šīs vienotās uh, Eiropas debesis, tas ir tāds kopējs um, elements vidē draudzīgākas aviācijas labā. Uh, Priekšādātāji, jūs jau arī teicāt, ka te runa ir par apmēram līdz 10% samazinājumu. Atklāt sakot, man vienalga, vai tie ir 10 vai 8 vai 6%, bet tas ir svarīgs elements šai kopējā mozīkā, ja vēlamies, lai avio nozara arī dzen dot savu ieguldījumu klimata pārmaiņu apkarošanā. Un tāpēc mums ir vajadzīgs šīs tīrās debesis. Un, kā jau teicu, vienotās Eiropas debesis ir svarīgs elements šai kopējā ainā sektoram vajadzīga labāka kapacitāte, augstāka efektivitāte, iespēja samazināt sastrēgumus, kavēšanās. Uh, un te taču jaunās tehnoloģijas pilnīgi noteikti var palīdzēt, par to ar prieku apspritīšos un tiešām priecājos, ka šis darbs virzās uz priekšu. Paldies, Otjēna kungs! Nākamā runātāja. Lūdzu. Barbara Tālere, paldies, godātie kolēģi, komisārs kundze. Uh, Liels paldies, ka pastāstījāt mums šo svaigāko informāciju, tātad, ka esat atjauninājuši šo svarīgo tiesību aktu projektu. Efektivitātes likšana pirmajā vietā ir tieši tas, kas ir vajadzīgs aviācijai. Un tomēr ņemot vērā, nevarēju neievērot, ka šobrīd tās ir zāles sektoram, uh, kam ir vajadzīgs kas vēl vairāk - liberalizācija, konkurences atbrīvošana un efektivitāte. Bet, nu, tā acīm redzot, vēl nav tēma, par ko runājam šobrīd. Gribētu vienkārši lūgt jūs piemērot tos pašus principus, kas tiek pievēroti aviācijai, arī attiecībā uz dzelzceļu un citiem transporta sektoriem. Tā, lai mēs varētu virzīties arī uz vienotu dzelzceļu telpu Eiropā, piemēram. Lielas paldies! Nākamā runātāja Garsiemijos. Gracias, prezidenta, y gracias. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs. Skaidrs, ka aviācijai ir jāpārstruktūrējas un pašreizējā aviācijas nozara uzrāda jau izsīkuma krīzes. Visai transporta nozarei ir jādomā par klimata mērķu sasniegšanu, tā izskaita aviācija. Līdz ar to vienotās debesis būtu viens no galvenajiem aspektiem ceļu kārtē aviācijai. Šis priekšlikums dos iespēju, eh, dos iespēju samazināt eh, esošo fragmentāciju, un arī mēs ceram, ka tas palīdzēs eh, vienkāršot koordināciju. Komisāri norāda, ka drošības un uzraudzības slimējas tādas sekos eh, standartu ievērošanai. Vēlos jautāt, vai nevajadzētu izveidot kopējas kritērijas visiem? Un vēl viens jautājums ir strādājošie, kurus visvairāk vienmēr skan ikviena krīze. Tāpat eh, kās uh, kā rīkoties restruktūrāciju gadījumā, vai ir paredzēti pārkvalificēšanas plāni, vai ir kāds ietekmes, e, izpētes ietekme par strādājošo pārvirzi. Dalunde kungs nākošais runātājs. Viņš nav pieslēdzies. Nu tad tālāk Kausmas Latovskī kungs lūdzu. Madame la Présidente, merci. Priekšādātāji, paldies. Paldies, komisārs Kunze. Projekt, kuri viele mūvi o prišlošķi, ale. Jūs tiešām esat likus priekšā ļoti ambiciozu projektu, nenoliedzam tas daudz pastāst mums par nākotni, bet tāpat laikā domāju, ka te ir aizmirsta pašreizējā situācija. Nu, protams, ka mēs visi vēlamies, lai aviācijas sektors atgūstas eh, tā, līdz līmenim, kādā tas bija pirms pandēmijas, bet jāsaka aplēses, pat visoptimistiskās aplēses liecina, ka tam būs vajadzīgi vismaz četri gadi. Nu, tātad līdz ar to, jo, protams, ka pie, tikai tad būs atkal eh, lielāks pieprasījums, un arī tad nevar zināt, vai tikpat lielā mērā būs pieprasījums kā tagad. Katrā ziņā mēs labi zinām, ka šobrīd avio nozara ir pilnībā burtiski sabrukusi. Tas attiec arī uz gaisa dispečāru dienestiem. Es domāju, ka tās problēmas, ar ko sastopamies šodien, ir visai atšķirīgas nekā tās bija, piemēram, pirms gada. Emisijas, jāsaka, ir ļoti zemas šobrīd. Nav nekādu sastrēgumu debesīs un tā tālāk. Un sistēmas, kontr gaisa sariknes kontrolas, digitalizācijas jautājumu problēmas nerada, bet ir problēmas, piemēram, ar negodīgu sad sadalījumu uh, starp visam šīm izmokām, starp uh, dalībvalstīm un ES līmeni. Un noslēgumā gribēju tikai atsaukties uz to, cik svarīgi ir ekoloģizēt šo sektoru. Nu, vai nav tā, ka mēs tagad nejauši visu tā rezultātā riskējam faktiski vēl e, vairāk skat šo sektoru? Nu, protams, ka ir vajadzīgs, lai avio sabiedrības būtu vidē draudzīgākas, bet nevar būt tā, ka, tā, nu, ka tie jautājumi tiek skatīti at, nošķirti. Paldies, nākamais runātājs. Paroli tavu, monsieur Dalundi. Delundes kungs, jūs esat pieslēdzies, tad jums vārds. Tack så mycket och eh, kära eh, kommissionär, kära kollegor. Lielas paldies. Lielas paldies, komisārs kundze, godātie kolēģi. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai virzāmies uz priekšu ar vienotajām Eiropas debesīm. Mums ir vajadzīgāka augstāka efektivitāte, krietni labāk ietaupījumi arī um, avio sabiedrībām. Un jādomā par ilglaicīgu perspektīvu šajā gadījumā visam sektoram un nozarei. Nu, te pastāv šobrīd zinām paradoksi. Nu, piemēram, ja uzlabojas efektivitāte, nu, tad tādā gadījumā, protams, pār, pārvadājuma apjomi samazināsies. Nu, savukārt, eh, nu, bet tas nozīmē, ka efektīvāk tiks veikti vairāk pārvadājumu. Uh, Nu, Te gribētu jums vajadzētu, kādus pasākumus komisija ir iecerējusi īstenot, lai pārliecinātos, ka efektivitātes rezultātā gūtie labumi nenoved pie pārvadājumu skaita un apjomu pieauguma. Paldies, nākamā runātāja Rovana Plumba. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă komisār, mă alătur și eu. Paldies, priekšsēdētāji, komisār. Es vēlos pievienoties tiem pārējiem, kuri vēlas jūs apsveikt prezentācijas sakarā, kā jau jūs norādījāt. Aviācijas nozars reforma ir pilnīgi nepieciešama, lai varētu risināt tās sociālās un ekonomiskās problēmas, kuras izraisīs krīze no vienas puses un no otras puses, tāpēc, ka šis priekšlikums par vienotajām Eiropas debesīm mums kalpos CO2 līmeņa samazināšanai, līdz ar to klimata mērķu sasniegšanai. Tāpēc es vēlējos uzdot jautājumu. Jūs runājāt par eh, veselu rindu izaicinājumu nozarei, un mēs runājam par investīcijām gan valsts, gan privātajām. Ļoti svarīgām pārejas periodā, ļoti noderīgām uzņēmumiem un strādājošajiem. Un līdz ar to mans jautājums, vai jūs zināt, kādas būs prioritāte šīm investīcijām, jo mm, cerēsim, ka līdz gada beigām jau būsim sagatavojuši Eiropas eh, budžetu. Monsieur Vitenov, la parole est à vous. Vitenov kungs, lūdzu, vārds jums. Can you hear me? Can you hear me? Jesus. Allez, on recommence. Mēģināsim vēlreiz. Okay, I got it. I think I got it now. Jā, šķiet, ka tagad iet labāk. Pateicos par šo prezentāciju. Es atbalstu vienotās Eiropas debes jau no iniciatīvas pašu sākuma un vēl turpinu to atbalstīt. Un pēdējās desmit gadas laikā arī Bulgārija ir strādājusi pie šiem jautājumiem Mums ir jāveic pasākumi, lai samazinātu aviācijas ietekmi uz vidi, un tai jābūt galvenai prioritātei. Līdz ar to jebkādas uh, radikālas pārmaiņas Eiropas aviācijas darb, darbībā ir rūpīgi jāizvērtē, jāveic ietekmes novērtējums un jāizmaksā, jāizvērtē, cik tas izmaksās. Mums tāpat šai iniciatīva ir e, jāparedz uh, infrastruktūras attīstība. Liels paldies! Bija ļoti slikta skaņas kvalitāte. Paldies, tagad vārds Grapinī kundzei. Jums nav ieslēgta kamera, bet jūs runāsiet angļu valodā. Nē, diemžēl, laikam mums nav savienojuma. Eh ben, vis-à-vis -vis de l'ensemble. Kolēģi, uzdevuši vairākus jautājumus, komisārs kundze, vai jūs uh, vēl piedalāties šajā sanāksmē, jūs mūs dzirdat, tagad jums piecas minūtes, lai jūs varētu atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Alors maintenant je demande, voilà, je vais donner la parole à... Tagad dodu vārdu komisārs kundzei. Pour répondre et conclure à l'ensemble des ah, questions. Lai tātad uh, lūdzu uh, atbildēt uz jautājumiem un uh, arī sakiet noslēguma vārdus. Paldies, saka komisāri, par tik uzdots jautājums par nozarē strādājošiem. Mm, protams, ne vienu reformu un modernizāciju nevar veikt, ignorējot uh, jautājumu par nozarē strādājošajiem. Jūs zināt, ka regulā ir paredzēts konsultāciju mehānisms attiecībā uz regulas īstenošanu. Tā skaitā uz EASA un tāpat es domāju par cilvēku dimensijas ekspertu grupu vienotās Eiropas vienoto Eiropas debešu ietvaros. To mēs eh, ierosinām tāpat eh, sociālā dialoga komitejā turpinās spēlēt lomu izcenojot reglā, eh, regulu. Tāpat tiks iesaistīti arī darbinieku pārstāvji īstenošanas procesā. Tāpat sociālie partneri un cilvēku demisijas Uh, sociālās dimensijas ekspertu grupa tiks iesaistīta reformu procesā, un mēs ar viņiem apspriedīsimies. Varu jums apliecināt, ka mums ir ar visiem jāsadarbojas, jo mums ir ļoti augsti kvalificēti darbinieki, kas strādā šai nozerē. Tāpat tika uzdots jautājums par to, kā uzlabot efektivitāti. Pirmkārt, ir jāstiprina tīkla pārvaldītāja Roma, lai uzlabotu sadarbību, tā skaitā lēmumu pieņemšanas procesa. Tīkla pārvaldītājiem ir jāoptimizē gaisa telpas, dizains vai iekārtojums. Tāpat ir eh, jāstrādā pie eh, kapacitātes eh, tīklā un arī attiecībā uz infrastruktūras izvēršanu saistībā ar efektivitātes paaugstināšanu. Uh, bet uh, uh, kad jūs jautājāt priekšstādātājs kundze, vai pietiek ar vienotām Eiropas debesīm aviācijas jomā, Uh, nodrošinot ilgtspējīgu un viedu uh, transportu šajā nozarē. Protams, ar to vien nepietiks, tas ir pirmais solis un tas nav vienīgais veids, kā samazināt emisijas um, aviācijas nozare. Šeit ir jābūt veselam pasākumu kopumam. Tātad ir. Uh, ilgspējīgas alternatīvās degvielas aviācijā. Tas ir uh, svarīgs uh, priekšlikums, ko nāksim klajā 2021. gada februārī. Ir jādomā arī par ārkārtas plāniem nākotnē, jādomā arī par og ūdeņraža izmantošanu aviācijas transportā. Tāpat ir pakāpeniski jāmazina emisiju atļaujas, kas tiek piešķirts par brīvu. Un, protams, visā šajā kopainā vienotās Eiropas debesis uh, ir tikai viens elements. Un uh, ceru, ka jūs atbalstīsiet arī citus pasākumus, kas ir iecerēti. Līdz gada beigām es nākšu klajā ar stratēģiju, pie kā strādāju, un es domāju, ka mums būs uh, transporta komitejā ļoti interesanta diskusija. Tāpat tika pieminēts arī um, ETM izmaksas un ka varbūt nav īstais brīdis. Uh, kad vajadzētu palielināt stresa līmeni šai nozarē, bet eh, nu, šeit divas lietas eh, - datu servisa nodrošinātāji. Eh, tātad tas palīdzēs samazināt izmaksas līdz 2030. gadam. Mēs veicam pētījumu, kurš tiks drīz publicēts par šo jautājumu Eh, tāpat plānātie pasākumi nedaudz par līdz pat 0,7% eh, palielinās izmaksas, bet tās eh, tiks atgūtas ņemot vērā ietaupījumus, kurus būs iespējams veikt. Daži komentāri par ietekmes novērtējumu ieteikt ietekmes novērtējums tika veikts 2013. gada priekšlikumam, bet tagad mēs esam sagatavojuši uh, darba dokumentu, kurā ņēmām vērā arī Covid pandēmijas ietekmi, tātad par uh, dažādiem mēroga aspektiem šajā priekšlikuma. Un uh, Eh, tiek, eh, tika teikts, ka privāto spēlētāju iesaistīšana varētu radīt apdraudējumu drošības jomā. Jā, drošība ir mūsu prioritāte. Un šeit ir jādomā par ekonomisko un drošības certifikātu eh, pakalpojumu sniedzējiem. Tātad pakalpojums sniedzējiem noteikti būs jāsaņem gan drošības, gan ekonomiskais certifikāts, lai viņi varētu strādāt. Un tālērs kundzes komentārs par vienoto dzelzceļa telpu Eiropā. Jā, tādi paši e, principi šeit ir daudz, kas jau ir izdarīts ar ceturto dzelzceļa pakotni, uh, runājot par tirgus atvēršanu, sadarbu spēju, certifikāciju Eiropas līmenī. Un Un mēs, protams, tagad ir daudz kas atkarīgs no ministriem, kuriem tas viss ir jāīsteno, jo pretējā gadījumā mēs strādājam par patukšo, gatavojot līgumus un tiesību aktus. Uh, Un tā tad ir uh, nopietni jāķeras klāt ceturtās dzelzceļa pakotnes īstenošanai, lai varētu runāt par vienotu dzelzceļa telpu. Un gaidām arī jūsu ierosinājumus uh, Elst Eiropas uh, dzelzceļa gadām, kas būs nākamgad. Liels paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā sanāksmē. Paldies, komisārs kundze, varat rēķināties ar mūsu atbalstu un ar to, ka mēs jums iesniegsim jaunas idejas, ka mēs uh, vēlamies šo reformu virzīt uz priekšu un panākt vienošanos līdz decembrim. Un jāņem vērā, protams, ir dažādie etapi. Tagad nākamais darba kārtības punkts, bet eh, vispirms eh, balsojuma rezultāti. Eh, Eiropas dzelzceļa gads pieņemti, visi grozījumi un kompromisi un 2447 uh, un uh, atsevišķi citi pieņemti. Roberta Zīles ziņojums, grozījumi pieņemti, visi kompromisi pieņemti, 38. un 202. grozījums pieņemti. Ferēras uh, ziņojums Arī šeit grozījumi ir pieņemti un visi kompromisi ir pieņemti. Un man vēl divi komentāri. Dažkārt uh, ir aizmirsies dažiem uh, kolēģiem parakstīt uh, balsošanas biļetenus, vai arī ir bijusi kavēšanās bet nu, nedrīkst kavēties par pusotru stundu. Tas nav pieņemami. Un šodien es vēl pieļaušu izņēmumu, bet tā būs pēdējā reize. Vairāk šādi izņēmumi netiks pieļaut gan attiecībā uz parakstiem, gan arī termiņu ievērošanu. Es uh, uh atgādinu, šis ir uh, pirmais un vienīgais izņēmums, vairāk tādu nebūs. Marinēs Kukungs, vai vēlējāties ko teikt? Jā. Jā, daži komentāri. Par uh, uh, sas uh, priekšlikumu, par komisijas priekšlikumu, ko dara padome. Tātad šeit ir notikusi plašas konsultācija ar visām interesētām pusēm par gaistāpu struktūru. Uh, Un tā tad tika pārstāvēti visi, tā skaita arotbiedrības, nu visi, visas puses. Un tā eh, vai nu ar pandēmiju vai bez pandēmijas tāda būs nozars nākotne. Un mums ir jārīkojas neatkarīgi no tā, vai ir pandēmija vai tās nav. Protams, dalību valstīm ir jāapstiprina šis lēmums padomē, lai būtu harmonis, zēta pieeja pandēmijas uh, ietvaros. Un attiecībā uz zaļo kursu mums ir jādara vairāk. Šīs uh, stratēģija, šis SES e ir tikai viens elements, bet jādara daudz vairāk. Ir uh, samazinājies lidojumu skaits, ir samazinājušās emisijas, bet, protams, ir jādara daudz vairāk, jādomājot par ilgspējīgu degvielu par uh, pētnijumu un pētniecību un izstrādi un priekšsēdētāji. Jums jāskatās, ko dara pētniecības ģenerāla direktorāts ar pamat aktu. No vienas puses viņi prasa zaļināšanu, bet no otras puses netiek piešķirs finansējums pētījumu veikšanai attiecībā uz tīrajām debesīm klīniskai. Un viss notiek aiz slēgtām durvīm, un neviens būtībā nezina, kas notiek. un uh, varbūt komisija pati kaut ko vairāk zina, bet sabiedrība nav informēta. Tāpat tika runāts par dzelzceļa attīstību, bet, no, teiksim, no Vīnes uz Briseli kādreiz bija. Tā tad ir šis nakts vilciens, kas brauc 11 stundas, bet tas nav iespējams. Ir jādomā par dzelzceļu, modernu dzelzceļu, lai būtu vairāk pasažieru. Tas mums šodien jādara. Privatizācija. Nu, šajā dosjē nekas nav teikts par privatizāciju. Nacionālajie pakalpojumu sniedzēji ir uh, nepiekāpīgi. Es, protams, neko slikti negribu teikt par darbiniekiem, bet mums ir jāvirzās uz priekšu, mums ir jāizmanto pieejamie līdzekļi, lai uh, padarītu šo nozaru zaļāku un digitālāku. Paldies! Paldies! Marinesku kungs, pateicos par jūsu ļoti saturīgiem komentāriem. Jūs norādījāt tiešām uz sāpīgiem punktiem. Un padome iekustināt ir grūti. Un tādēļ es ierosināšu turpmāko nedēļu laikā jaunu iniciatīvu uh, ar koordinātoru atbalstu. Rakstīsim vēstuli padomē, lai viņus uh, rosinātu rīkoties. Un vēl viens uh, temats, kas kļūst arvien aktuālāks visā uh, teritorijā. Tātad uh, aviācijas nozare šobrīd krīzē piedzīvo arī sociālu krīzi, un to mēs nevaram pieļaut mēs eh, domājām par turisma nozari, jādomā arī par šo nozari, kā atbalstīt tos pārveidojumus, kas notiek, jūs runājat par zinātni un pētniecību, bet arī šeit pētniecības ģenerāldirektorātam mums ir jāinformē par to, kas tiek darīts, it īpaši attiecībā uz finansējumu pārskatīšanu. Manuprāt, 21. gadsimtā un to jau norāda Ēķenkungs uh, iepriekšējo reizi. Tātad šis ir tāds brīdis, kad atsevišķām nozarēm nevajadzētu savstarpēji sacensties, ja domājam par ekoloģiju, tad ir jāsaskaņo dažādi transporta veidi, dzelzceļš, aviācija, teiksim. Un arī ir jābūt moderniem vilcieniem un Eh, jāpadara vilcieni pieejami visiem. Tā kā jums, Marineski kungs, taisnība, mūsu priekšā ir milzīgs darba lauks, un es pilnīgā, eh, pilnībā piekrītu jūsu teiktajam. Vims Vande Kamps, eh, sveicu jūs, vai viss kārtībā ļoti labi. Tagad uh, ziņojums par savienojamību, par attiecībām starp Eiropu un Aziju, Džambatska kunga ziņojums, un tagad vārds referentām viņa rīcībā trīs minūtes un grozījuma iesniegšanas termiņš 14. oktobris pusdienlaiks. Vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Es izklāstīšu atzinu par. Uh, Eiropas Savienības Āzijas eh, attiecībām un konektivitāti. Un pāris idejas eh, būs iesniegts kā grozījumi, bet jā, pamatā jāmeklē ir tekstā. Stratēģija šeit ir būtiska, un tas ir norādīts pirmā atzinuma eh, rindkopā. Pievērš uzmanību tam, kā, ņemot vērā 57. noteikumu, mūsu komiteja var izteikties tikai pār transporta kompetences jautājumiem. Un aicinu grozījumus iesniegt tikai atbilstošus mūsu kompetencijai. Šis par, pašiniciatīvas ziņojums skars tikai paragrāfus, kas skar uh, E, transporta jomu. Turklāt esmu pārliecināts, ka Eiropas Savienībai ir jāuzņemas vadošā loma šajā pasākumā un šeit ir runa par ārējo dimensiju un iespēju izmantot Riet Balkānu ceļu kā uh, Uh, sakaru uh, punktu ar Āziju. Arī citas iespējas ir jātestē. Mums ir tāpat jāņem vērā uh, klimata pārmaiņas, un mums ir arī jāņem vērā sadarbība ar partneriem, jāņem vērā gaisa transporta darbība un jā darb, jāsadarbojas ar mūsu partneriem diplomātiskā līmenī. Jūs redzat, kā es no dalīju paragrāfus, kuras skar dažādas transporta veidus, gaisa, jūras, arī uh, administratīvo un tehnisko līmeni. Tāpat ir jāņem vērā atsevišķas politiskas, eh, politiska aspekti, diplomātiskās attiecības ar dažādām valstīm, arābu valstīm, Ķīnu, citām. Esmu atvērts jūsu priekšlikumiem un ceru uz jūsu sadarbību. Un mums ir iecerēts tehniskas sarunas un iespējama ēnu referentu sanāksme lai vienotos par kompromisiem, kas varētu notikt visdrīzāk 3. novembrī sanāksmē, kad, jo afetā balsojums būtu decembra vidū. Es uzraudzīšu šo procesu kā jūsu referents. Paldies par uzmanību. Paldies, referent kungs, un es došu vārdu ēnu referentiem Dēlī kungs. Paldies priekšsēdētāji. Par šo atzinumu runājot, pirmkārt, vēlos pateikties referentiem par labo sākuma pozīciju. Tā ir eh, gana īsa, bet ir gaidāmi daudzi grozījumi. Šis temats nāk ļoti savlaicīgi, un komisijas sākotnējā stratēģija ir tikai divus gadus vecs, taču ņemot vērā eh, stāvokli ar Covid un ļoti daudzos pārtraukumus eh, savienojumos ar Āziju, šis būtu visai piemērots temata risinājums. Tālāk par grozījumiem Es vēlētos vairāk uzsvara uz uh, likumu harmonizēšanu, tehniskiem standartiem, mazāk birokrātijas, kā arī lielāku uzsvaru uz dzelzceļa transportu, kur ir ļoti daudz slēptu iespēju, ņemot vērā to, ka 90% pārējo preču tiek pārvadāts pa jūru vai gaisu. Tāpat piekrītu tam, cik svarīgas ir attiecības starp Rietumu Balkāniem un Austrumu partnerības valstīm, jo e, šeit ir praktiski vienīgais iespējamais savienojums ar Āziju. Tāpat ir jādomā par sinerģijas veidošanu ar partneriem un ļoti daudzi, eh, daudzas valsts šeit varētu nosaukt Kaukāzu, tuvos vidējos uh, Austrums Ķīnu, tā Āzija visai plašs reģionus un afet eh, komiteja domājam skatīs šo tematu politiskākā ziņā un mums vajadzētu koncentrēties pamatā uz transporta aspektiem. Paldies, Delīkungs! Nākošais runātājs Daniels uh, eh, Sons. Uh, vārds jums! Yes. Paldies! priekšsēdētājs, daži vārdi mūsu referenta Andra Amerika vietā. Viņš nevarēja šodien piedalīties eh, sanāksmē. Āzija ir ļoti nozīmīga eh, transporta garamērķis Eiropas Savienībai. Tā atrodas pie Eiropas robežām un līdz ar to ir jānodrošina vai labāka pārvaldība, caurskatāmība, ilgtspējība. Tas ir ļoti nozīmīgi arī, lai varētu attīstīt savienojums ar Āziju. Un tas ir arī būtiski globālajai cīņai pret klimatu pārmaiņai. Mums ir jāpievērš vairāk nozīmes civilās aviācijas nozarei Āzijā. Un komisija ir jānoklajā arī ir visaptvarošu transporta iniciatīvu ar Āzijas strateģisko tīkloģumu. Mūsu mērķim ir uh, panākt ilgtspējīgus savienojums un visbeidzot Andris vēlas pateikties par sadarbību līdz šim un, un pauž savu cerību uz ļoti veiksmīgu sadarbību turpmāk. Paldies, nākošais runātājs deputāts Bau Zādījās. Vārds jums. Paldies. Es izteikšos Pierre Karlas Kinda vietā. Vēlos pateikties komisijai par ziņojumu sagatavošanu, par ar eh, Eiropas Savienības un Azijas Savienojamību. Tas ir ļoti nozīmīgi. Eh, tomēr paziņumā ir eh, vērojams konkrētu pasākumu trūkums, ņemot vērā plašās Āzijas investīcijas Eiropas Savienībā, mums ir jāveido globāla visaptveroša pārvaldība, lai nodrošinātu veiksmīgu uzņēmēju darbību transporta jomā, un mums ir jānodrošina vienlīdzīgas spēles eh, noteikumi un visbeidzot vai tas attiektos uz jūras vai gaisa vai sauszemes transportu, visos aspektos ir jāparedz eh, klimata pārmaiņu elements, apzinoties to, ka šis ir visai svarīgs punkts. Tas bija mana kolēģa Piera Karles Kinda vārdā. Paldies! Bauzādie kungs, man nav īsti skaidrs, vai jūsu runas nav parakstījis Rafānā Dalsu, bet tagad, turpinot diskusijas, es dodu vārdu Alvīnai Almecā no Zaļo grupas. Soyez la bienvenue! Sveicināti mūsu komite, komitejā! Mēs jūs dzirdam ļoti labi. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, vēlos pateikties referentam Čambaskim pār šī atzinuma sagatavošanu. Mēs apsveicam spēcīgāku caurskatāmības pārvaldības un ilgspējīgas principu ievērošanu transporta nozarē un e, ilgtspēj, aicinām uz ilgtspējīgu sadarbību ar Āzijas partneriem. Tāpat arī mēs apsveicam aicinājumu sadarboties ar Āzijas e, partneriem, un šajā sakarā mēs vēlētos uzsvērt to, cik ir būtiski meklēt videi atbildīgas risinājumas transporta jomā ietekmi uz vidi iespējamā transporta sabiedrībā. Ir pienācīgi jāizvērtē, tiem ir jābūt atbilstošiem standartiem. Tāpat ir jāparedz konkrēti nosacījumi principiem. Piemēram, ja ir jāiekļauj ETS e ietvaros jūras transports, ir jābalstās uz integrētas plānošanas un sadarbības ar Azijas tīkliem. Mums ir jāturpina veidot uz esošiem infrastruktūru projektiem, piemēram, dzelzceļa projekti Indijā un Vidusāzijā vairāk uzmanības jāpievērš dzelzceļu nozarei, kas sniedz lielu attīstības potenciālu. Domāju kopumā, ka ir labs sākotnējais projekts un mums izdosies panākt labu rezultātu. Cerīgi raugos uz sadarbību šī dosie sakarā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Leila Šabī. Vai jūs esat pieslēgusies. Nospiediet eh, mikrofonu pūgu. Labdien, Leila Šabīd, daudz laimes dzimšanas dienā ar novēlošanos. Paldies! Esiet sveicināti visi, darbie kolēģi! Referents ziņojums aicina veidot labāku savienojumību tra transporta ziņā starp Eiropu un Āziju. E, šī savienojumība skartu gan gaisa, gan jūras, gan zemes transportu. E, gaisa transporta ziņā e, paredz jaunu savstarpīgumu, bet un, taču jāapzinās, ka šeit ir samazinājis pieprasījums vēl, jo vairāk. T, t, jāizvairās no nelojālas konkurences izveidošanos par jūras transportu. Mēs eh, nereti uh, runājam par kravas pārvadājumiem jūrās, tomēr eh, krīzes laikā 400 tūkstoši jūrnieku ir izrādījušies iestrēguši dažādās ostās un ne, bez iespējām atgriezties mājās, it kā viņi būtu kādi spitālīgie. Un tālāk par sauszemes transportu, par jauno zīda ceļu runājot, pa, tomēr vēl ir visai daudz jautājumu. Pirmkārt, par strateģiskajiem aktīviem dažādiem ķīniešu grupējumiem, kas var vadīties no politiskiem apsvērumiem, kas veido šie, būvēs šīs jaunās infrastruktūras, par kādiem līdzekļiem infrastruktūra veidošana kādā valstī var dot iespēju tajā apmesties uh, pastāvīgi, e, šie visi aspekti ir būtiski mūsu suverenitātei un demokrātijai, kā jūs zināt. E, Ķīna šobrīd būvē ātrgaitas dzelzceļus starp Budapeštu un Belgradu par vairākiem miljardiem eiro, pārējās detaļas ir valsts noslēpums. Līdz ar to aicinu mums būt vērīgākiem, arī mēs to iekļausim savos grozījumies. Paldies, Lēla Šabī, un tagad došu vārdu uz divām minūtēm MUV ģenerāla direkcijas pārstāvim. Vārds jums divas minūtes. Paldies, par iespēju izteikties šajā sakarā. Mēs apsveicam iespēju apmainīties, piedalīties viedokļa apaņa ar Tran komiteju, un es vēlos pateikties priekšsēdētāju Karimai Delī. Starptautisko attiecību grupa MUV ģenerāla direkcija apsveica šo atzinumu un paši iniciatīvu ziņojumu par savieno, savienojumību un kā arī parlamenta ieinteresētība šajā sakarā. Transports ir viens no pilāriem savienojumībai, kas dod iespēju gan preču pārvadāšanai, gan eh, cilvēku uh, uh, sakaru uzlabošanai. Tāpat šis aspekts ir ļoti būtisks Eiropas Savienības interesēm, lai nodrošinātu vienlīdzīgas spēles noteikumus Mēs pieņemam zināšanai komitejas atzinumu un atbalstam, apsveicam atbalstu daudzām komisijas darbībām, tai skaitā stratēģijas ieviešana saskaņā ar vadlīnijām, TNT paplašināšanu ko vairāk jau pieminēja, tā skaitā arī Rietumbalkāns un Austrum partnerība, tāpat arī aviācijas nolīgums un pirmo uh, gaisa satiksmes nolīgums starp blokiem un mēs gatavojamies uzsākt pirmo kopīgo pētījumu par ilgtspējīgiem dzelzceļa transporta koridoriem starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Protams, arī notiek tehniskās diskusijas ar atlasītiem partneriem. Tagad daži konkrēti elementi. Kā jau es sacīju, savienojumības stratēģija ar Āziju pārēdz Eiropas Savienības interešu eh, veicināšanu, piekļūt tirgumu, ļoti būtiska ir kvalitāte, tās pārsvars pār kvantitāti un to, ka jānodrošina vienotas spēles noteikumi visplašākajā izpratnē - vides, um, ekonomiskā, sociālā ziņā, un mēs vēlamies detalizētāk redzēt, ko ir iecerējusi Trana komiteja. Atgādinu, ka eh, ko, savienojumības stratēģija jau tiek īstenota. Uh, ar dažādu esošu šī brīža iniciatīvu palīdzību. Tāpat eh, norādu, ka eh, Tran atzinuma otrajā paragrāfā ir sacīts, ka ir nolūgums saistīt TNT ar strateģiskiem tīkliem Āzijā. Ir vairākas transporta iniciatīvas kas šo aspektu ņem vērā. Kopīgs pētījums ar Ķīnu par ilgtspējīgiem dzelzceļa koridoriem. Uh, Eh, kas eh, tika paziņot jau 2019. gadā eh, samita laikā. Tāpat arī ir paredzēts pārskatīt TNT regulējumu darba plāns 21. gadam un pienācīga uzmanība tiek pievērsta TNT politikas ārējai dimensijai lai rastu sinerģiju starp TNT un strateģiskajiem tīkliem Āzijā. Tālāk jūras transports apsveicam atsauc uz digitalizāciju. Un arī varētu atspoguļot to, cik būtiski ir tehniskie dialogi ar Āzijas valstīm. Visbeidzot, ietekme uz E, savienojamību Covid krīzes apstākļos. Būtu noderīgi iekļaut gala e, paragrāfu, kas aicina uz e, koordinētu pieju, lai panāktu to, ka piegādes ceļi un transporta ceļi ir atvērti un droši. Tāpat atsaukšos uz iepriekšējo runātāju par uh, Um, kuģotājiem, kur ir jāuz un to iestrēgšanu dažādās jostās jau kuģotāji ir uzskatāmi par uh, ļoti būtiskiem strādājošiem, un paldies eh, parlamentam un deputātiem pār viņu sniegumu. Oskungs, paldies, jūs pārsniedzat no divām minūtēm līdz piec, eh, piecām savu uzstāšanos, tomēr tā bija ļoti noderīga, es domāju, ka zaļo grupa nāks ar saviem jautājumiem, un tas skars uiguru grupu. Nevar būt kāda cilvēka sabiedrības ar Eiropas Savienību un valsti, kas sadarbojas, veidojot dzīvceļu, un e, šeit būtu kāda tauta, e, kura dzīvo sarežģītos apstākļos. Bet tagad, dārgie kolēģi, kā jau sacīju, mēs varam pāriet pie vai Džambaska kungs, vai jūs e, izteiksieties vēl, nu sakiet kādu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, tikai pateikšos kolēģiem. Es domāju, ka mēs varēsim veiksmīgi turpināt darbu. Es zinu, gaidu grozījumus, es zinu, ka laiks negaida. Paldies, kolēģi Čambaska kungs. Tā, balsojums distances balsojums. Rezultāts nosauc, un tagad pāriesim pie galīgā balsojuma par deparnieku un ziņojumu pār Zīles kunga atzinumu par atveseļošanās pasākumiem un Ferreiras atzinumu par jaunu Eiropas stratēģiju. Pārbaudu kvorumu, redzu, ka kvorums ir sasniegts. Jūsu rīcībā ir laiks līdz 17. lai iesniegtu mums biļetēnus. Gala rezultāts tiks paziņots tran tīmekļa vietnē. Netiks pieņemti balsojumi, kas nav parakstīti vai pienāk ar novēlošanos. Termiņš ir termiņš, un tagad mēs varam pāriet pie nākošā punkta, kas ir dzelzceļa pasažieru tiesības. Pagājušā nedēļā trilogs beidzās Uh, un Danielson kungs, kurš izteiksies referenta Liberatska vietā, mums atskaitīsies pār šo sniegumu. Tā, pārts uh, jums, Danielson kungs. Yes, uh, thank you. Jā, paldies. Pāris vārdus teikšu referenta vārdā, jā, Liberatska kunga vārdā, viņš nevarēja pieslēgties. Pirmam kārtām es pats gribētu pateikties Boguslavam un ēnu referentiem, kā arī visai šai komandai šeit Eiropas parlamentā, kas sūri grūti strādā pie šī dokumenta un līdz ar to beiga beigās tiešām panāca šo vienošanos, šo darījumu. Ļaujiet man pavisam īsi pieminēt tās lietas, ko Boguslavs vēlējās uzsvērt šī vienošanās novedīs pie reāliem uzlabojumiem mēs līmenī kopumā, cita starpā, piemēram, būs palīdzība pasažieriem ar ierobežotu mobilitāti, gan ilgtermiņu pārdojumos, gan īste, īs, īsākas distances pārbraukumos ar 24 stundu iepriekš paziņojumu un tā tālāk. Tāpat ir arī tiesības uz pārstrādātu maršrutu, arī ar citiem transporta veidiem, ja ir kavēšanās par velosipēdiem eh, vilcienos. Šeit tiks uzlaboti vagoni un izstrādāta prasība, ka ir jāspēj tos uzņemt un citas nianses. Tāpat arī par datu um, apstrādi apmaiņa ar informāciju būs nodrošināta obligātā kārtā, lai palīdzētu sniegt atbalstu pasažieriem. Padome savukārt, jāsaka, nav bijusi īpaši pretim nākošai ziņā. Viņi, zināmā mērā, nu, neatbalstīja šo milzīgo mūsu cīniņu par patērētāju tiesībām šai parlamentā, bet Boguslavs un es pats esam pārliecināti, ka esam darījuši visu kopā ar komandu, lai panāktu labāko, kas bija iespējams, ko bija iespējams panākt un kā parlaments domājam, ka šis tomēr ir solis uz priekšu. Paldies, Danielsen kungs! Vai ir kāda cita ēnu referenta, kas vēlas izteikties? Jā, vispirmām kārtām došu vārdu uz vienu minūti deparnē kundzē, lūdzu. Jūs esat pieslēgusies? Nu, lūdzu. Nospiediet attiecīgo podziņu. Jā, paldies, paldies, Karima! Godātās Liberācijas kungs un godātā sarunvedēja komandā rēnu referentiem šis projekts tiešām prasa ilgu laiku. Tas bija garš ceļš un pie ļoti sarežģītiem apstākļiem. Sarunas vairs nebija vienkārši attiecībā uz vilcienu pasažieru tiesībām. Un tomēr jāsaka, beigu beigās esmu joprojām vīlusies par goto rezultātiem. Iesākām mēs ar tādu pareizu, labu, spēcīgu parlamenta nostāju kas tad no daudzām pusēm tika tāda apgrai, apgraizīta un samazināta, un eh, beigu beigās padome ļoti, ļoti nedaudz tikai panācās pretim. Tāpat laikā citās valstīs uh, Mm, visi taču iestājās par Parīzes mērķiem, un tieši šajos pašās valstīs taču vajadzētu panākt to, ka cilvēki vairāk izmantos dzelzceļus. Mm, līdz ar to nu, šīs lietas, ko zaudējām, faktiski novār, nonāk pie eh, vājākām pasažieru tiesībām. Nu, redzēsim, kā tīri tehniski eh, varēs to šo, nu, panākt to definēt nu, šis force majeure, kā, kā apstākļu kopums ir ierobežots. Esam panākuši tāpat laikā jāatbalstu pasažieriem ierobežot mobilitāti, bet kopumā tas, ka vilcieni bija jāpadara pievilcīgāk ar krietni labāku un drošāku pasažieru tiesību nodrošinājumu, tomēr netika izpildīts. Šis mērķis netika izpildīts, un tas, manuprāt, ņemot vairāk vēl dzelzceļa daļu no zaļā kursa, nu tomēr nes līdzi vilšanos. Paldies! Paldies te par nē, kundzei, nākamais runātājs. Brais Sortefe, vai jūs esat pieslēdzies? Nē, šķiet, ka jūsu nav. Lūdzu, Genekungs, jūs gan esat šeit, cik labi došu jums vārdu. Priekšādātāji, paldies. Nu, es nerunāju te Fekunga vārdā. Nu, man jāpiekrīt iepriekšējā runātāja, patiešām ir tāda elementa, kur saistībā esmu vīlies. Uh, nu, piemēram, eh, informāciju pasažēriem par CO2 un tā tālāk. Nu, tāpat laikā par personām ir apžēto mobilitāti, un tas, protams, ir labi. Bet tāpat laikā zinām, ka šis darbs ir ļoti ilglaicīgs, tas tik ātri vēl nemaz nenoslēgsies, jo, piemēram, eh, invalo, invalīdi taču nevar pilnībā joprojām autonomi pārvietoties pa šo tīklu, un vismaz pārsvarā ne. Jāraugās uz, piemēram, arī uz to, kas notiks ar velosipēdistiem un tā tālāk. Eh, ir dažādi plāni, kā to nodrošināt, dažādi veidi. Nu, faktiski nu, tas padara obligātas virkne investīciju, kas ļautu nu, nodrošināt pagons ar tādām, tādu aprīkojumu, kas ļauj tur arī pārvadāt velosipēdus. Bet, nu jā, tur faktiski tomēr pietrūka tādu elementu, kas pilnībā nodrošinātu pasažieru tiesības. Paldies, Lūdgen kungs. Ortefē kungs, jūs gan esat tagad beidzot klāt, ja? Labi. Mēs runājam par trialogu par pasažieru tiesībām. Vai jums ir kāds tāds, nu, globāls viedoklis par to visu? Es vēlējos pateikties kolēģim Liberatski par šo ļoti labo sadarbību. Protams, bija e, sarežģīts sarunas, un kāpēc tas bija sarežģīts? Tāpēc, ka parlaments ar padomu nevarēja vienoties, bet katrā gadījumā mēs bija vajadzīgi tri, četri trilogi, lai varētu nonākt līdz kādam kopsaucējam. Tāpat domāju arī, kā. Ka mums eh, izdevās panākt jau kādu tīri konkrētu virzību, vai tas skārtu personas ar invaliditāciju, velosipēdu transportu, lai gan zinu, ka tas nav gluži tas, ko jūs vēlējāties, bet tomēr vismaz virzība tālāk eh, pasažieru tiesības kavēšanās vai anulēšanas gadījumā, vai, kā, vai kāds uh, alternatīvais transports uz dzelzceļa kompānijas rēķina, bet eh, tāpat arī ir kritika, kas koncentrējas uz force majeure klauzulu. Un vajadzētu tikt no mistikas vaļā šajā sakarā pasažieri savas tiesības nezaudēs, viņiem būs tiesības uz atlīdzību, palīdzību Eh, nogādāšanu pa citu ceļu. Nē, šeit, šeit nebūs eh, tehnisku eh, gadījumu vai vētras dēļ, bet tas arī ir visos citos gadījumos, vai tā būtu zemestrīce vai teroristu uzbrukums, vārdu sakot, lai kāda nebūtu situācija. Un ja mērķis ir Eh, samierināt ceļotājus ar vilcienu, tad es uzskatu, ka mērķis ir sasniegts. Paldies priekšsēdētāji, paldies kolēģi, ja pārāk daudz citu iebildumu nav, tad mēs varam šo Eh, tekstu sūtīt uz plenārsēdi. Nu, tālāk mēs varam pāriet pie nākošā punkta, kas ir starp savienojumu mehānismu veidošana Eiropā un būs starp institūciju mehānisms, eh, kurš deputāti Marinesku un Rikē ir līdz referenti. Un šeit sadarbībā ar transportu un itras eh, komiteju Marinesko kungs katram no jums divas minūtes. Paldies! Nu, mēs uzstājām uz tikšanos ar Vācijas prezidentūru, tādu uz tā tehnisku tikšanos. Mm, daži nedaudz rezultāti arī tika gūti. Mēs jau ierosinājām uh, atsevišķus vienošanās elementus, ir tīpaši par trešo valstu līdzdalību programmā, par šo infrastruktūras finansējumu, jeb CEF instrumentu. Tātad, nu, vilkām, likām pārsojas uz priekšu, bet, nu, tagad mēs atkal uzstājam uz trialogu. No Vācijas prezidentūras saņemām priekšlikumu noturēt 28. oktobrī trialogu, bet, ja daudzgadu finanšu plāns tiks pieņemts līdz tam ar šādu nosacījumu. 12 dienas. Nu, nē, nu, tas taču nav, manuprāt, realistiski. Nezinu, man tā vismaz šķiet. Nu, nav īpaši produktīvs priekšlikums, teiksim tā. Bet, nu, mēs uzstājam, turpinam uzstāt uz to, ka sanāksme ir jānotur, jo mēs uzskatām, ka varam e, runāt, sarunas vest par virkni citiem nosacījumiem, elementiem šai kopējā dokumentā, neskaroties klāt konkrētajiem skaitļiem. Un šie noteikumi nereti nemaz nav saistīti, nav atkarīgi no šiem skaitļiem. Tātad mēs varam virzīties uz priekšu neatkarīgi no tā visa. Un Un līdz ar to nu, mēs vismaz izvairīsimies no tā, ka nonākam zem spiediena, ka mums vienlaicīgi jāspriež gan par šiem notikumiem, gan par konkrētajiem skaitļiem tajā brīdī, kad tiks pieņems daudzgadu finanšu plāns. Un ja daudzgadu finanšu plāns tiks pieņems līdz šī gada beigām, tad pēkšņi vienā nedēļā visiem vajadzēs visu izstrādāt un, un nolemt. Jūs taču zināt, kāds spiediens tādos gadījumos tiek izdarīts. Nu, nē, es šo, domāju, ka tas nebūtu tas pareizākais. Tātad mums jāvirzās uz priekšu ar sarunām jau tagad. Nu, tik daudz šobrīd. Nu, un es gribēju uzsvērt, ka ir bijusi ļoti laba sadarbība ar līdzreferentu un visiem pārējiem, protams, arī dzene. Paldies! Lielas paldies, Rekēkungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Neatkārtošu Marijāna jau teikto par šo tematu. Šī uh, diskusija visticamāk izvērtīsies par grūtu sarunu starp parlamentu un padomi. Eh, tomēr mums izējas pozīcijas ir ļoti spēcīgas, mums ir vienprātība par eh, skaitļiem diskutēsim daudzgad finanšu schēmas diskusijas ietvaros. Vēl gribu papildināt iepriekš teikto. Tātad šī diskusija par uh, līdzekļiem un finanšu instrumentiem šeit uh, ir atteikšanās no uh, tā, ka tiek minēts nākamā gada 1. janvāris kā sākuma datums, jo tad it kā tikšot apsteigtas diskusijas par daudzgadu finanšu schēmu, kas vēl nav noslēgušās. Kaut gan parlaments varētu tad tieši izdarīt spiedienu un mums būtu lielāks manevrēšanas iespējas attiecībā uz budžetu. Tāpat kā līdz references iestājos par to, ka būtu jāturpina diskusijas uh, tehniskā komitejā, uh, jo ir nepieciešami skaitļi, tātad 26. oktobrī mums būs jāatrisina tehniski jautājumi, jo mums ir būtiskas domstarpības ar padomi attiecībā ar līdzekļu piešķiršanu programām. Un kaut ko tādu es reti, kad esmu piedzīvojis kopš uh, strādāju parlamentā. Uh, ka parlaments izmanto uh, uh regulas uh, sadaļu, lai uh, pārskatītu šo regulu. Nu, šeit uh, mums ir uh, jāizskaidrojās un tālāk par sadalījumu, par dažādām nodaļām, par kohēziju. Nu, Es domāju, ka šobrīd mēs izpētām situāciju, bet uh, katrā ziņā uh, parlamenta sarunu vedējiem ir nepieciešams spēcīgas pozīcijas, lai to visu atbalstītu vairākums grupu, lai abi būtu vienisprātis. Uh, un izskatās, ka šīs sarunas ar padomi nebūs vieglas, bet, nu, rīt mēs arī trešo piesaistīsim. Paldies, Rikē kungs, vai kāds vēlas izteikties? Garsie Moņas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, ļoti īsi, kā nu referentē. Gribēju pasvītrot to, ka pagājušās nedēļas sanāksmē Man šķiet, ka padome visai orģināli mēģināja iekļaut jaunus iedzienus šajā dosie, no kura mēs, par kuriem mēs zinām, no kurienes tie nāk. Tāpēc mēs strīdāmies par labāku budžetu, kas palīdzētu sasniegt et, nospraustos mērķus 30. un 50. gadā un vēlamies vēlreiz paust savu atbalstu referentiem, kuri viens otru lieliski papildina, un esmu gandarīta par to, ka varu būt ar viņiem viensprātis. Merci beaucoup, madame. Paldies, Garcijas Muņas kundze. Kof kungs vai eh, vēlaties uzstāties? Lūdzu, vārds jums. Mr. Cuff, can you press the speak? Kaf kungs, lūdzu, piespiediet pogu. Mēs, jā, jūs tagad redzam un dzirdam. Liels paldies uh, referentiem, ēnu referentiem par darbu pie šī ļoti svarīgā dosjē. Tas ir investīcijas Eiropas nākotnē un uh, šīs. Uh, nozars dekarbonizācija. Diemžēl padome ir paredzējusi ievērojumu līdzekļu samazinājumu, tādēļ ir jāpanāk, lai uh, tiktu nodrošināts atbalsts atbilstoši finansēms, un mēs ar nepacietību gaidām nākamo sarunu kārtu. Paldies! Paldies, Kafkungs! Jā, mums tiešām ir paveicies, ka Eh, Marijāns Marinesku un eh, Dominiks Rikē strādā mūsu komitejā, un mēs rēķinamies ar viņiem, un nu redzēsim, kas notiks 26. oktobrī. Vai tas būs trialogs vai tehniska sanāksme? Marinesko kungs, viņi ierosināja rīkot trialogu, viņi nevēlas vairāk tehniskas sanāksmes rīkot, bet pie nosacījuma, ka daudzgad finanšu uh, schēma ir nolēmta, ka ir panākt vienošanās, tas līdz šim nav noticis, un mēs jau aprunājamies pirms sanāksmes, un uh, vienojāmies, ka nosūtīsim vēstuli, ka vēlamies, lai notiktu trialogu sanāksmes, pat ja nav panākt vienošanās par daudzgadu finanšu schēmu desmit dienu laikā. Priekšsēdētāji, nu es vēlu jums panākumus, paskatīšos savā darba grafikā, vai es varēšu jums pievienoties vai nē, bet, nu, katrā ziņā par skaitļiem strīdēties nevienmēr ir viegls uzdevums. Paldies par uh, lieliski paveikto darbu. Diemžēl. Līdz ar to mūsu sanāksme ir beigusies. Neskumstiet, nekas slikts nav noticis, bet mēs tiksimies atkal 28. 29. oktobrī. Jā, viss ir beidzies, Ečenkungs. Ja nav citu jautājumu godā tie kolēģi, pasludinu sēdi par slēgtu.